Atbildīgās Grieķu iestādes ir iesūtījušas pieprasījumu atcelt parlamentāro imunitāti Spīrasam Donēlim un saskaņā ar reglamenta sastāpāntu otro punktu. Uh, šis uh, lūgums nosūtīts juridisko lietu komitējai. 2012. gada 17. decembra sanāksmē juridisko lietu komiteja ir uh, apstiprinājusi Justīnas eh, Vitko saistes mandātu, kas stājas spēkā 2012. gada 21. novembrī, un Monikas Panajot.